Tagad pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir arī esēja ziņojums par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Vispirms vēlos dot vārdu referentējas arī esēja uz četrām minūtēm. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Paldies. Godātais komisāri. Šis ir ļoti tehnisks ziņojums. Vēlos pateikties ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, pateicos arī saviem asistentiem un vēlos teikt pateicību komisijai par tās ekspertīzi un trilogiem. Par ko šeit ir runa? Te ir runa par uh, marķēšanu un iepakošanu pamatojoties uz regulām. Runa ir par globāli harmonizēto sistēmu. Tā ir apvienoto nāciju sistēma, bīstamu ķimisko vielu identifikācijai. Saskaņā ar pašreizējo sistēmu ķimisko vielu draudi tiek darīti zināmi patērētājiem ar konkrētu tekstu un marķēšanu, marķējumu, kas sniedz informāciju patērētājiem. Pēc regulas pieņemšanas izrādījās, ka ir vēl nepieciešamas tehniska pielāgošanās, jo ir atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem par ķīmisko vielu marķēšanu. Gan drīz visi grozījumi ir saistīti tieši ar šiem tehniskas dabas jautājumiem. Atsauce uz piecām direktīvām un teksta pielāgošana nepieprasa nekādas izmaiņas direktīvas uh, aptvēruma ziņā vai arī nekādā veidā neparādz mainīt aizsardzības līmeni. Līdz ar to es domāju, to mēs varētu vienkārši pieņemt. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai paskaidrojumā tiktu sniegta informācija par to, ka ir notikusi tehnoloģiska attīstība un piecas direktīvas ir jāpārskata regulāri, lai piemērotu tiesību aktus attīstībai un noteiktu nepieciešamo attīstības līmeni ķīmisko vielu un maisījumu jomā darba vietā. Turklāt vēlamies vēl vērst uzmanību uz e, dažām profesijām, uz šo profesiju veicējiem, kuriem ikdienas ir darīšana ar šīm ķīmiskām vielām un maisījumiem. <clears throat> Bieži vien viņi strādā bez nepieciešamās aizsardzības. Īpaša aizsardzība ir nepieciešama šāda veida darba ņēmējiem, un <clears throat> uz to ir arī atsauca grozījumā. Mēs arī runājam par <clears throat> grūtniecēm, kas strādā un kas baro bērnu ar krūti. Vēl mēs runājam arī par jauniešiem, kas strādā ar šādām vielām un maisījumiem jo <clears throat> ir daži maisījumi, peroksīdi un eh, gaisīgās vielas, kas viņiem var kaitīt. Tātad to mēs arī vēlam piebilst, vēlamies piebilst. Atsaucēs. Aizsardzība darba vietā. Tas nebūs galvenais šērslis šī instrumenta dēļ. Mēs esam panākuši lielu atbalstu šim punktam parlamentā. Svarīgi, lai mazie un vidie uzņēmumi <clears throat> netiktu pārāk noslogot ar nevajadzīgu administratīvo slogu. Taču darba ņēmēju aizsardzību nekad nebūtu jāuzskata par kaut kādu nevajadzīgu slogu. Un šīs aspekts ir svarīgs visiem, visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no to lielumu. Tagad komisārs Andor Kungs. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, deputāts. Komisijas vārdā <clears throat> esmu gandarīts, gandarīts, ka man ir šī iespēja apspriest šo priekšlikumu parlamentā. Direktīvas priekšlikums ir <clears throat> lieliska darba rezultāts visos līmeņos. Komisija augstu vērtē institūciju ieguldījumu un komisija uzskatā, ka galīgais teksts ataino kopīgo mērķi aizsargāt darba ņēmēju veselību un drošību Eiropas Savienībā. Šī kopīgā pieeja ļāva panākt vienošanos ar padomi pirmajā lasījumā. Nodarbinātības komitejas referentes strādāja ciešā sadarbībā ar eh, komisiju, lai šodien sagatavotu piedāvātā tekstu, kas vēlas panākt augstu aizsardzība darba ņēmējiem no iespējām augstiem riskiem, <clears throat> strādājot ar vieluma, vielām un maisījumiem. Uzlabojumi šai priekšlikumā, par kuriem bija vienošanās sarunās, vainagojas ar tekstu, kas ir ne tikai skaidrs no juridiskā viedokļa, bet arī vienkārši saprašanai. Tas atvieglos arī šī teksta transponēšanu un izcenošanu nacionālajā līmenī, un līdz ar to tiks nodrošināta aizsardzība darbiņievējiem. Tik pieņemta jauna sistēma Eiropas Savienībā attiecībā uz <clears throat> vielu maisiņu klasificēšanu, maķēšanu un iepakošanu. Šī jaunā sistēma tika pieņemta 2008. gadā, un tā pakāpeniski stājas spēkā tuvāko gadu laikā. Šī jaunā sistēma Eiropas Savienībā īsteno ANO globāli harmonizēto klasifikācijas un marķēšanas sistēmu ķīmiskajām vielām. Šī direktīva ne tikai nodrošina augstu līmeni aizsardzības un veselības nodrošinājumu mm, darba ņēmējiem, bet arī sniedz globālu pieeju terminoloģijas ziņā attiecībā uz ķīmiskajām vielām. Tas ir svarīgs ieguldījums, lai uzlabotu kopēju sapratni par riska pārvaldību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī sadarbībā ar galvenajiem partneriem visā Eiropas Savienībā. Eiropas komisija ir publicējusi virknī uh, vadlīniju materiālu. Tas ļaus darba ņēmējiem <clears throat> praktiski īstenot pārēju no iepriekšējās sistēmas uz jauno klasēšanu, matiešanas iepākošanas sistēmu. Šī, eh, šīs vadlīnijas ir pieejams eh, bezmaksas eh, portālā Versaita un tik iesaistītas trīs iesaistītās puses. Lielas paldies, komisāra kungs. Tad tagad politisko grupu vārdā Kristensen kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, <clears throat> sadarbību ar referendumu Sociāldemokrāta grupai šī ir galvenā prioritāte, un tā tā ir vienmēr bijusi. Katram darba ņēmējam ir tiesības uz tādiem apstākļiem, kas viņam nodrošina veselību un drošumu, un to nekad nedrīkst uzskatīt par administratīvo slogu. Komisija veicina sociālo dialogu un raugās uz šo aspektu no abām rūpniecības nozares pusēm. Uzskatīt, ka cilvēki paši var eh, to panākt, nav pareizi. Nav pareizi komisijai uzskatīt, ka viss noregulēsies pašplūsmā. Es domāju, nav pareizi, ka komisija neuzņems pati savu atbildību sociālā dialoga jomā. Jums, ko vēl mēs klasiskā marķēšana, iepakošana ir, kas tas, ar ko esmu ilgāk laika strādājis. Es uzskatu, ka to nedrīkst <clears throat> uzskatīt par slogu un visu aprēķināt tikai naudas izteiksmē. Tas nekad nedrīkst būt uh, pamats, kāpēc neīstenot uh, aizsardzību un veselību nodrošinošas apstākļus darba vietā. Ir tādas darba vietas, kur darbinieki īpaši tiek pakļauti ķīmisko vielu apdraudējumā. Piemēram, cilvēki, kas strādā uh, rūpnīcās vai uh, frizētavā, šie cilvēki tiek pakļauti uh, ķīmisko vielu riskam, un viņi paši to pat neapzinās. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka te vēl ir milzīga cīņa jāizvērš, lai aizsargātu darba ņēmējus uh, Eiropā. Lielas paldies! Tagad Marijā Saki. Liels paldies! Harkins kundze saka, pateicos referentai par viņas pragmatisko pieeju šeit, šim tiesību aktam. Es domāju, mēs šeit mēģinām uzlabot veselības aizsardzību <clears throat> un drošumu darbaņēmiem. Eiropas Savienība 2005. gadā pieņēma ANO. Uh, ķīmisko vielu maisījumu marķēšanu iepakašam. Tas ir svarīgi Eiropas saimnības darbņiem un arī globālā līmenī. Pat labam mums ir piecas direktīvas attiecībā uz šo jomu un ar vienu tās izmanto veco sistēmu. Tāpēc šīs direktīvas bija jāpielāgo jauniem tiesību aktiem, tas arī tika izdarīts. Mēs esam eh, aktualizējuši atsauces un terminoloģiju. Esam iekļāvuši arī jaunas eh, neaizsargāto darbā, eh, darbņēmēju grupas, piemēram, grūtniecis un jauniešus. Un rekomendācijās esmu iekļāvusi to, ka arī izskaidrojošās vadlīnijas jāiekļauj mazie vidiem uzņēmē. Turklāt mēs esam paskaidrojuši, ka darba ņēmēju veselība un drošums nav nekāds nu, ierobežojums starp deviem, bet tā ir viņa, tās ir viņa tiesības. Paldies, Zuberkungs, lūdzu senhor presidente é sempre positivo legislar. Paldies, priekšsēdētāji. Ir vienmēr ļoti pareizi pieņemt likumdošanas aktus, kas aizsargā strādnieks, nodrošina darba aizsardzību, jo šāda veida likumdošana ļauj novērst nelēmas gadījumus darbvietās, ko izraisa ķīmisko vielu izmantošana. Direktīvās tiek noteikti minimālie standarti. Galvenais uzdevums ir aizsargāt veselību, saimnieku veselību, nodrošināt darba drošību, un šajā direktīvā ir saglabāti jau esošie līmeņi. Darbinieku veselības aizsardzības minimālās prasības tiek nostiprināts. Tomēr nevajadzētu uzskatīt šīs prasības kā ierobežojošas prasības. Ir noteiktas tiesības, un tās būtu jārealizē pilnīgi visās nozarēs, visos uzņēmumos, neatkarīgi no uzņēmuma izmēra. Tāpēc es uzskatu, ka uh, Eh, šāda veida prasības ir eh, ļoti pareiza un laba lieta, tomēr teorija no prakses ļoti bieži atšķiras uz vietām. Ir ļoti nestabila darba apstākļi, slikti, sliktas darba vietas un ļoti intensīvs darba plānojums, un tam visam nepietiek investīciju un netiek sniegt arī informācija darba drošības jomā. Mums ir jānodrošina pienācīgi apstākļi strādniekiem, jānodrošina darba drošība un dalību valstīs tiešām pastāv atšķirības starp teoriju un praksi, ir nepieciešama adekvāta likumdošana, arī kontrola, lai darītu visu un nodrošinātu visas prasības darba aizsardzību, darba higienas jomā. Apstākļiem ir jābūt pienācīgiem, un ja kāds to pārkāpi, tad ir jāmaksā kompensācija, un šādiem pārkāpējiem ir jāsaņem sots. Daudzos gadījumus dalībvalsts šādas prasības neuztver kā pozitīvu soli un ļoti bieži eh, arī valodas fonda programmas ir negatīvi ietekmi uz strādniekiem. Tālāk brīvais mikrofons. Nikolais Kukungs. Dārgie kolēģi, gribēju uzteikt eh, es aizkundzi. Uh, par sagatavoto ziņojumu. Un, protams, ir eh, jāaizsargā cilvēka veselība darba vietā. Esmu patiešām gandarīts, ka arī Āndor kungs ir ieradies. Varbūt viņš var mums kaut ko vairāk pastāstīt par arodas slimībām lauksaimniecībā, ņemot vērā to, ka cilvēki bieži vien ir pakļauti pesticīdu iedarbībai. Es būtu ļoti pateicīgs par šo atbildi. Andres Pārējā. Paldies, Bārējā. Kungs, lūdzu. Yes, Kundze. Paldies. Šī direktīva nodrošina ļoti skaidri darba aizsardzības jomas. Cilvēkiem, kas ir pakļauti ķīmisko vielai darbībai, ir jābūt aizsargātiem ir jāgarantē noteikts normas, un šīs normas jā, jāgarantē, un aizsardzība jānodrošina neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Ir noteikti cilvēku profesijas, kas ir pakļauts šādiem riskiem, tāpēc arī sociālais dialogs ir viens no līdzekļiem, kas palīdz īstenot šīs direktīvas prasības. Direktīvas standarti un normas attiecas uz strādniekiem kas strādā noteiktos ražošanas sektoros, piemēram, tekstīla industrija vai ādas nozara, tad mums jāņem vērā tas viss. Colegi Bazescu cu un ziluz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, deși discutăm despre un regulament foarte tehnic. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mēs runājam par ļoti tehnisku regulu. Domāju, ja tā stāsies spēkā, tas noteikti nāks par labu, lai garantētu lielāku saskaņotību eh, likumdošanas jomā. Es nesen kļuvu par māmiņu un esmu konstatējusi, ka sievietes darba vietā, sievietes grūtnieces bieži vien arī ir pakļautas eh, briesmīgām vielām, piemēram, kancerogēnām vielām. Uh, un nevienmēr eh, var paredzēt, kā šīs vielas ietekmēs mātes veselību. Tās var nākt par ļaunu arī bērniņam. Bērniņš var piedzimt ar dažādām slimībām. Arī eh, barojot bērnu eh, jaunās māmiņas ir pakļautas veselības problēmām, un bērnu zīdaiņu imūnsistēma vēl nav pietiekami spēcīga, tādēļ zīdaiņi ir īpaši pakļauti šādām slimībām. Uh, Domāju, ka piecas likumdošanas aktus noteikti ir jāharmonizē, lai varētu garantēt vairāk aizsardzības visiem eh, darbņēmējiem. Komisārs Andor kungs, priekšsēdētāju kungs, godājumā, kundze, godājumie deputāti, paldies par visiem komentāriem. Šobrīd komisija grib apstiprināt padoms priekšlikumu un <clears throat> tiek plānos publicēt direktīvu oficiālā žurnālā. Esmu pārliecināts, ka direktīvas pieņemšana ir ļoti būtisks ieguldījums strādnieka aizsardzības nodrošināšanai darba vietās. Jāpiekrīt Kristensena kungam, tiešām sociālo partneru loma šai ziņā ir ļoti nozīmīga, tā tas ir bijis vienmēr un Nikolesku kungam atbildēs šādi lai arī ir ļoti svarīgi ir pasvītrot īpašo nozaru, atsevišķu nozaru lomu, tomēr likumdošanā parasti mēs regulējam riskus vispārīgi neatkarīgi no rūpniecības nozares, ja ir pakļautība elektromagnētiskam stārojumam, tad neatkarīgi no nozares, noteikti jāaizsargā strādnieki, neatkarīgi no nozares, vai tas būtu transports vai kāda ražojošā nozara vai apstrādāšana rūpniecība. Es piekrītu, ka lielāks akcents ir jāliek uz MVU. Mums ir jāpalīdz mazajiem un vidējajiem uzņēmiem īstenot likumdošanas normas bez eh, pārmērīga sloga. Esmu pārliecināts, ka šodienas diskusija un šī direktīva arī palīdzēs komisijai tālāk strādāt pie darba drošības eh, normām. Paldies. Tagad Saira kundze, Saira referents kundze. Paldies! No šīs diskusijas ļoti skaidri izrietēja tas, ka ir nepieciešams skaidrs un precīzes normas, un šādām normām nav jābūt kā slogam, bet drīzāk kā garantijai, kas nodrošina drošu darba vidi visiem strādājošajiem. Šī informācija, par kuru mēs šodien spriežam, ir ļoti svarīga Ļoti daudziem mazajiem un vidējiem uzņēmiem ir grūtības sekot notikumu gaitai darbdrošības joma, tāpēc ļoti labi bija uzklausīt komisijas viedokli. Un tagad mēs dzirdējām no Andorkunga, ka komisija ir publicējusi arī vadlīnijas, kā ievērot šīs normas, šīs vadlīnijas adresētas MVU un tās ir bezmaksas. Mēs arī pasvītrojām to ziņojumā, paskatījām, ka šādas norādes vai padlīnijas ir nepieciešamas maziem uzņēmumiem, un tad mūsu vēlme piepildīsies. Paldies, Aikundze! Šīs diskusijas ir noslēgušās, un balsošana notiks rīt 11.30. Tagad pārēsim pie vienas minūtes runām. Un vispirms došu vārdu Rēdes kungam.